debatēs tās eh, ļoti labi parādīja, cik labi šīs parlaments var strādāt. Paldies arī jums, Tērdī kungs. Debatas ir noslēgtas un uh, balsojums notiks rīt pusdienu laikā. Pirms pāriem pie jautājuma laika. Sociāldemokrātu grupa ir iesnieguši uh, pieteikumu par uh, maiņu Hedas kundze. Uh, Eh, kļūst par EEA, eh, e Eiropas ekonomiskās zonas delegācijas pilntiesīgu locekli, un Veslunds kundze tagad būs Palestīnas delegācijā. Tagad pāriesim pie jautājumu laika ar koordu padomi. Es atvainojos, ka mēs esam ļoti iekavējušies, parasti es vādu jautājumu laiku ar komisiju. Um, šis ir pirmais jautājumu laiks ar padomu, kur vadīšu. Tātad. Pirmais jautājums ir jautājums numur viens, kur uzdev Paselt kungs par tiesiskumu nodrošināšanu Serbijā. Gerīkons, lūdzu, kad jūs esat gatava. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Ja neiebilstat, es runāšu savā dzimtajā valodā atbildot uz jautājumiem. Un runājot par tiesiskumu, Serbijā Šis priekšlikums ir iekļauts padomu secinājumos 14. decembrī 2010. gadā, kad tika apsveikta Serbijas reforma darba kārtība, paredzot jaunus nosacījumus vidusposmu nolīgumos. Tāpat arī padomu apstiprināja, ka Serbija turpina strādāt eh, pie nosacījumiem, sta stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem. Tomēr Serbijai ir jāpieliek pūliņi sekojušās jomās - valsts administrācijas reforma, tieslietu reforma, ieskaitot eh, tiesiskuma eh, valsts veidošana, cīņa pret korupciju un labāks uzņēmē darbības vidas veidošana. Padome nav attiekusi jautājumu par tiesisku valsti Serbijas eh, eh, konkrētajā gadījumā, ko norāda godājamais deputāts. Tā ir man atbilde. Posselt kungs jau vai komentāri? Jā, saitīgi. Jā, kopš es esmu iesniedz šo jautājumu, tas ir kādās īpašas tiesas eh, parauga procesa Serbijas pilsoņi ar Albānijas um, etnisko piedarību, viņi ir saņemuši augstāko sodu, un eh, viņiem ir uzlikts sods par eh, nodarījumiem Kosovā. Vai to drīzāk nevajadzētu darīt Eleksam, nevis Serbijai? Un varbūt jūs varētu parūpēties par to, ka konkrēti vajadzētu sniegt informāciju par šo gadījumu, par kuras jautāju. Paldies, Gerikundze. Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak. Azt tudnia kell. Paldies, godējumie deputāti. Eh, ir jāapzinās, ka padomēm saistībā ar ikvienu jautājumu paplašināšanās vai nolī, pa, asociācijas nolīguma ziņā ir jāpaturprātā, ka 93. gadā Kopenhāgenā padome sagatavoja iestājas kritērijus, ieskaitot cilvēktiesību, minoritāšu tiesību ievērošanu. Tādējādi mums nav citu mērķu vai kritēriju, bet šie te, pie kuriem mēs pieturamies sarunu laikā. Protams, es pieņemu zināšanai jūs jautājumu, un Ungārijas prezidentūra apzinās šo problēmu Un kā jau ik vienā procedūrā, taiskaitā arī Serbijas sakarā pievērsies īpašu uzmanību šim jautājumam. Nākošais runātājs ir Higins kungs, viņa uzdotais jautājums. Vai kas pārīkums gribēja ko sacīt? Jā, cienījamais priekšsēdē kungs, man arī vēl būtu papildus jautājums padomēju Par posēltu kungu uzdoto jautājumu mans kolēģis patiešām jautāja, vai padomu varētu iedomāties precīzi šajā konkrētajā gadījumā vēlreiz runāt ar valdību un atbildīgam uz vietas. Mans jautājums tādēļ vēlreiz padomas prezidentūrē, vai padomas prezidentūrē šajā konkrētajā gadījumā varētu iedomāties runāt ar atbildīgiem uz vietas. Paldies. Mr, answers, es gribēju tikai pateikt, ka Šeit uh, nevar izmantot zilās kartas procedūru. Ja jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu, jums ir jājautā sekretariātam. Gerīkundz, vai jūs vēlatos atbildēt? Paldies, uh, priekšsādētāji. Kā jau es teicu, mēs uh, ņemsim vērā plašāko kontekstu un šo te darbības veidu, kā padoma parasti darbojas šādās lietās sarunas notiek, Serbija ir uh, iesniegusi, tātad ir jauna sarunu kārta, Serbija ir atbildējusi uz jautājumiem, kas tika uzdoti aptaujā no komisijas puses, un 31. janvārī Serbija iesniedz savas atbildes. Protams, ka sarunu procesā visi svarīgie jautājumi ir jāatrisina gan no komisijas, gan no padomas puses. Paldies! Tagad otrais jautājums - Higienas kungs par MVU un Ungārijas prezidentūru. Lūdzu, Gerī kundze, jums vārds. A kis és középvállalkozás. Paldies, priekšsēdētāji. Mazie vidēji uzņēmumi ir ar vitālu lomu Eiropas Savienības ekonomikā, lai varētu uzlabot er, to eh, darbības vīdi, tā ir viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Tuvāko mēnešu laikā prezidentūra vairāk pievērsīs uzmanību stratēģiju 2020 un flagmaņa iniciatīvām attiecībā uz rūpniecības politiku un inovācijām. To ieviešanu un iekšējā tirgus attīstību. Vēlos atgādināt, ka tikai 8% e, no MVU ir iesaistīti pārobežu aktivitātēs. Mario Monti ziņojumam arī ir norādīts, ka attīstot uh, Eh, vienoto no tirgu mums ir jāatbrīvojas no barjerām vienotajā tirgu, un to var paveikt izmantojot tā skaitā pakalpojumu direktīvu, kas tik ilgi tika apspriesta, un kura šodien būtu pienācīgi jāstieprina. Tāpat ir jāpiedāvā patērētājiem eh, draudzīgi risinājumi un pārobežu aktivitātes un uzņēmumi, kas veicina šādas aktivitātes, ir jās, tiem ir jāsaņem atvieglot nodokļu režīmi. Un tam ir jābūt Eiropas patentu režīmam. E, arī tā skaitā, kam ir jātiek ieviestam pienācīgi un ir jāstrādā pie inovācijām un investīcijās inovācijās. Tāpat arī prezidējošā valsts pievērsīs uzmanību e, mazās uzņēmējdarbības sāktam vidus e, e, vidējā termiņā. Tam ir jākļūst par mazo vidējo uzņēmumu sava veidā magna kārta jeb manifestu lai varētu veidot attiecīgas rūpnieciskas politikas, kurās e, būtu visi pār, e, pārvarēti visi šķēršļi, gan tehnoloģijās, gan informācijā, lai mazie vidi uzņēmumi varētu kļūst, e, kļūt par patiesu zaļās ekonomikas mugurkaulu. Vēl jau vairāk mērķis ieviest inteliģentāks regulējums Eh, ir nozīmīgi. Mēs esam pārliecināti, ka ir vitāli uzlabot inovatīvās kapacitātes mazos vizējos uzņēmumos un ir nepieciešama jauna pieeja inovācijām, kas eh, eh, būtu centrēta uz netehnoloģiskām inovācijām. Un Viens no būtiskiem jautājumiem ir, kā e, MVU var piekļūt finansējumam. Mēs esam pārliecināti, ka inovatīvi finanšu instrumenti un piemēroti kredītu nosacījumi ir jāpiešķir, lai MVU varētu labāk piekļūt finansējumam kopumā. Tāpat arī gribu norādīt, ka mūsu pre prezidentūra iesniegs eh, priekšlikumus padomē par daudzgad programmām. Vidusposmu pārskatam, kas ietver ļoti svarīgus instrumentus, eh, tādus kā RSSF un citus riska izvērtēšanas instrumentus un citus. Higienas kungs Eh, jūs esat pirmais papildi jautājumā, pēc tam Balčītis kungs. Eh, paldies. Priekšsēdētāji, es gribētu apsveikt Ungārijas prezidentūru. Eh, un uzklausīju ļoti uzmanīgi to, ko sacīja ministre. Viena no lielākajām problēmām, tad, kad mēs runājam par uh, maziem vidējiem uzņēmumiem ir eh, sarkanā līnija, kad mēs. Ir birokrātija, kad mēs saskaramies ar noza. ar šo jautājumu praktisku risināšanu. Un Esmu gandarīts, uzklausot Ungārijas prezidentūru sacīto, tas ir ļoti nozīmīgi rūpniecībai, un mēs lasi, e, turpināsim tomēr izsināt šo jautājumu, ar kuru saskars daudziem vēl. Balčītis kungs nākošais. Ačiū, gerbiamas ministrē. E, dara 2008. Paldies, priekšsēdētāji. Godama ministra, 2008. gadā padome apstiprināja 50 miljārdu paketi no Eiropas investīciju bankas, kurai bija jā, jānovirza MVU Taču ziņojumā vēlāk tika norādīts, ka finansējums tika nepietiekami izmantots, galvenokārt to izmantoja lielie uzņēmumi, un mazie uzņēmumi nesaņem šo finansējumu. Kā prezidentūra domā rīkoties, lai va, MVU pieņemtie pasākumi tiktu īstenoti? Paldies, un Sinklērs kundze arī lūdz vārdu. Thank you. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es Eh, tikai gribēju zināt, vai kolēģi man piekrīt, ka ir tagad rakstiska deklarācija, kuru uh, eh, Malgons Hārbors virze, kas ir uh, iekšējās tirgus komitejas priekšsādātājs, un viņš šodien nosūtīja um, ēpastu, e ka tikai 180 kolēģi ir parakstījuši šo de deklarāciju. Bet vai tas parāda, ka sadarbība attiecībā uz maziem vidiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā nav iespējama? Uh, Un varbūt, ka dalībvalstīm vajadzētu pašām rūpēties par saviem MBU. Gerī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es atbildēšu uz Higienas jautājumu par regulatoro vīdi, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai MVU var eksistēt un tālp darboties. E, piemērojot principu, ka galvenokārt jādomā par mazajiem uzņēmumiem, e, tas ir e, stūrakmen šajā jaunajā ietvarā, kur ceram, cenšamies izveidot. Tas ir svarīgi mums visiem, ne tikai ES līmenī, bet arī nacionālā, reģionālā un pat pašvaldību līmenī. Komisija ir pārskatījusi savus valsts atbalsta noteikumus, lai uh, dalībvalsts varētu sniegt lielāku atbalstu apmācības, pētniecības un vidas aizsardzības jomās uzņēmumiem, un lai uh, pārvarētu šo tagadējo situāciju, kad atbalsts tiek sniegts galvenokārt eh, lielajiem uzņēmumiem. Uh, ir runa arī par PVN samazināšanu, darbietilbīgām nozarēm, un tas uh, vairāk veicinās ekonomikas attīstību un radīs darbvietas, komisija šīs eh, lēmums atbalsta. Labāks likumdošanas jomā komisija ir iesniegusi svarīgas eh, likumdošanas eh, iniciatīvas. Tā pieņēma priekšlikumu pārskatīt PVN nosacījumus attiecībā uz e-, elektronikas iekārtām. Februārī komisija nāca klajā ar priekšlikumu uh, Uh, lai dalība valstis varētu pieņemt vieglākus noteikumus mikro uzņēmumiem. Tas varētu mazināt slogu uh, līdz pat 6 miljardiem eiro. Komisija aicina dalību valstis panākt vienošanās uh, pēc iespējas drīzāk, lai tās dalībvalstis, kas vēl šīs iespējas izmantot, to varētu arī darīt. Tātad mums padome arī ir līdzīgi jārīkojas. Komisija arī uh, izvērtēs visu jauno likumdošanas priekšlikumu iespējamo radīto slogu uz MVU. Un man šķiet, ka mums ir diezgan daudz labi priekšlikumi tagad iesniegti, un konkurētspējas padomē mēs vienkārši uh, pielāgojamies šim ritmam un skatām šos jautājumus pēc iespējas drīzāk. Uh, Runājot par otro jautājumu, par pieeju finansējumam, es jau savā ievadrunā centos uz to atsaukties, lai eh, sniegtu līdzekļus uzņēmumiem. Eh, Eiropas Investīcija banka ir eh, sniegus 1 miljārdu eiro tieši MBU kredītiem. Un Eiropas Savienībai būs uh, ir plānots vēl vairāk naudas paredzēt šiem jautājumiem. Tad, kad es vēl biju Eiropas parlamenta deputāte, es biju atbildīga par atzinumu par Eiropas investīciju banku, un es ekonu komitejas atzinumā izvērtēju šo uh, institūciju. Man jāsaka, ka Eiropas investīciju banka ļoti vāji reaģēja uz mainīgiem apstākļiem. Uh, Uh, un uh, ļoti maz mainīja savas prioritātes. Tātad mēs tagad uh, atbalstām šīs EIB darbības. Es jums piekrītu, ka dažkārt nauda nenonāk pie tiem saņēmējiem, kur tai būtu jānonāk, un mums tāpēc vajadzētu tiešām uh, pievērst uzmanību arī EIB partneriem dalībvalstīs, jo lielākoties tie ir tieši bankas partneri. Uh, kas eh, ir atbildīgi par ieviešanu. Un es tātad piekrītu otriem jautājumam, ka ir tiešām ļoti svarīgi, lai valsts eh, atbalsts nonāktu pie MVU. Padome nevar paust uh, viedokli par rakstiskiem jautājumiem, un ja jūs neiebilstat, tad es uz to nereaģēšu. Labi, paldies, pietiks par MVU. Tagad trešais jautājums, ko iesniedz Papaniku Laukungs. Iniciatīvas ūdens un zaramā ūdens apsaimniekošanas jomā. Un gribu paziņot, ka jautājuma laiks ir pagarināts par 15 minūtēm, jo iepriekšējās debats iekavējās un es atvainojos darbiniekiem par šo iekavēšanos, bet tā nu ir. Papanieku laukungi jautājums. Lūdzu, Gerī kundze. Um. Georgios Papanikolaju úrnak eh, szeretnék válaszolni vízkész. Atbildot uz uh, eh, Papanikolau kunga jautājumu par ūdens resursiem, gribētu jums pateikt, ka šis te jautājums par ūdens resursiem Ungārijas prezidentūrai un arī Spānijas un Beļģijas prezidentūrai, tad, tad visam trio ir eh, svarīgs, būtisks. Tā ir daļa no programmas, kuru sākām izstrādāt pirms diviem gadiem. Un katra eh, prezidentūra šajā prezidentūra trio deva savu ieguldījumu, lai izveidot integrētu pieeju ūdens apsaimniekošanas politikai. Mēs šo darbu turpināsim, kuru sāka Spānija un Beļģija, un mēs vēlētos uh, dot savu ieguldījumu, lai šī politika būtu veiksmīga. 2011. gada jūnijā mēs uh, vēlamies pieņemt uh, padomas secinājumus par ūdens politiku. Šie secinājumi runās par vairākiem svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, par uh, ekstrēmām situācijām, piemēram, sausums, plūdi um, vai nevienmērīgs lietus uh, sadalījums tātad, ja ir ārkārtas laika apstākļi, un otrs ir par uh, ekoloģiskajiem pakalpojumiem, kas ir balstīti uz ūdeni. Tas ir svarīgs jautājums, kam netiek pievērsta pietiekam liela uzmanība. Mēs ūdeni uztveram kā kaut ko paš, pašsaprotamu, un bieži vien nenovērtējam šos ekoloģiskos pakalpojumus. Un trešais uh, temats, ko vēlamies šeit uzsvērt, ir pastiprināt sadarbību starptautiskā un dalību valstu līmenī. Uh, runājot par ūdens pārvaldību. Padomas secinājumi cerams eh, dos ieguldījumu komisijas paziņojumā, kas eh, paredzēts 2011. Eh, gadā, to paredzēts pieņemt par Eiropas ūdens politiku, un tajā tiks uzsvērta ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas nozīme un arī ir runāts par noteikumu attiecībā uz dzeramo ūdenu dalību valstīs. Un visbeidzot, dāmas un kungi, mēs organizēsim virkni pasākumu konferenču par ūdens resursiem. Būs konference par uh, uh saldūdens resursiem Eiropā. Tā notiks uh, vienlaikus ar uh, vidas ministru padomi marta beigās, un Ungārijas prezidentūrai ļoti svarīgi ir arī uh, attīstīt Donavas stratēģiju, kuras ietvaros, protams, arī ir jāaizsargā mūsu dzeramā ūdens resursi. Paldies! Well, Paldies par šo atbildi. Šis varētu būt pēdējais jautājums, bet uh, Papa Nikolau kungs, Tikau kundze un Rubik kungs gribas dot papildu jautājumus. Vispirms Papa Nikolau kungs, lūdzu. Kirjā Υπουργē, es ευχαριστώ πολύ για την. Jā, ministrs Konzi, paldies par jūsu atbildi. Gribētu teikt vēl sekojošo. Es gribētu atgādināt, ka Eiropas komisija 2007. gadā paziņojumā ar nosaukumu risinājums eh, ūdens trūkuma problēmai ir norādījusi to, ka Eiropas Savienībai ir. Uh, vēlas paredzēt attiecīgus līdzekļus, lai nodrošinātu dzeramā ūdens nodrošinājumu. Daudzi reģioni tādās pierobežos, mazās salās ir ļoti uh, nopietnas problēmas ar ūdens nodrošināšanu, kā no nu kāda dzerama ūdeni. Piemēram, jūras ūdens atsāļošana ir ārkārtīgi dārgs pasākums. Vai jūs atbalstāt pieeju šajā jomā? kurā būtu kopienas uh, finansējums šīm jomām. jomām. Mr. Chair. Tikau kundze. Având în vedere că Ungaria și România au fost desemnate pe 3 februarie. Priekšsēdētāja kungs, Ungārija un Rumānija uh, eh, 3. februārī tika nosaukts par koordinatoriem Donovas uh, projektā, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti. Es gribētu pajautāt, kad mēs ieviesīsim prioritārās darbības, lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti. Ir uh, investīcijas attīrīšanas iekārtās, uh, varam izstrādāt metodus un instrumentus, lai aizsargātu dzeramā ūdens avotus. Uh, un ir ļoti svarīgi apsvie, aps, ap, apspriest arī Donavas reģiona stratēģijas ieviešanu. Rubik kungs, paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums ir arī par Donavas uh, reģionu stratēģiju. Mēs vēlamies Danavas ūdeni, ūdens kvalitāti Danavā ārkārtīgi uzlabot. Vai šeit rīcības plāns tiek plānos visās dalībvalstīs, kur tā pakāpeniski attiecīgi arī kanalizācijas iekārtas, kas nāk no uh, upju pietekām, un lai būtu arī šīs pietekas būtu uh, tīras, lai līdz pat Danavas ietekai rastos labāk kvalitāte. Vai šeit rīcības plāns ir paredzēts visās dalībvalstīs, kas šeit ir iesaistītas? Nagyon köszönöm. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies par uzdotiem jautājumiem. Tik tiešām tie parāda to, cik uh, eh, eh, liela nozīme jūs piešķirt šim jautājumam, un uh, tomēr mēs nesam pievērsuši pietiekam daudz uzmanības šiem jautājumiem. Un kā arī prezidentūra, kā jūs sacīju, nāks klajā ar padomu secinājumiem, un pievērsīs uzmanību tādām problēmām kā uh, īpaši, īpaši ūdens gadījumi un mēs gatavojam programmu šai sakarā, ko komisija piedāvās 2012. gadā. Papa e, Nikolaukungs atsaucās uz Egejas salām un problēmām, ar kurām saskarās šo salu iedzīvotāji. Tik tiešām Bārcelonas vai Dienvidu Itālijas probla, iedzīvotāji ļoti labi apzinās, ir e, ieviestas tvērtnes, lai nodrošinātu Barcelonas iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Mēs nāksim klajā ar šiem padomu secinājumiem, un mēs ceram, ka varēsim iedvesmot komisiju tādējādi, lai tad, kad eh, daudzgad finanšu schēma tiek apspriesta, tiktu pievērsta pienācīga uzmanība un pienācīgi resursi ūdens jautājumam. Šos jautājumus uzdeva Tīkavs kundze un Rubīkungs. kungs Eh, tie attiecās uz Donavu, un mēs ar lepnumu ziņojam, ka Hāna kungs prezentē darbības plānu Donavas reģionam. Un šis darbības plāns attiecas arī uz ūdens kvalitāti. kā arī divām dalībvalstīm ir lūgts uzņemties vadošo lomu, ieviešot šo darbības plānu. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Donavas stratēģija no, iekļauj astoņas dalībvalstis un sešas trešās valstis un ir ļoti nozīmīgi pievērst lielāku uzmanību Donavas stratēģijai. Šeit nav ekstra resursu, bet es domāju, ka mēs varam pielāgot un koriģēt mūsu esošos projektus eh, tādējādi, lai varētu šos resursus efektīvāk izmantot. Dalībvalstis eh, nevar rīkoties vienas pašas, nevar rīkoties viens pats. Tad, kad e, viena tik gara un plata upes e, saista tik daudzas valstis, mēs apzināmies, ka to mēs nevarēsim tomēr ieviest Ungārijas prezidentūras laikā, taču mēs varēsim dot sakotnējo grūdienu un to mēs jau darām darba grupās, kā arī ministru. Uh, līmenī un ceram, ka vispārīgo lietu padome mēs varēsim pieņemt šos secinājumus. Un pēc tam mums būs jālēm tas, cik lielā mērā mēs varēsim ieviest eh, šos eh, pasākumus tādus kā mm, ūdens attīrīšana un eh, dzeramā ūdens resursa mm, saglabāšana. Vēl vai vēl viens jautājums, jo Blinkeviča Čūtes kundze ir tik lojāli jautājumu uzdevētāju un jautājumu stundas apmeklētāju. Vai mēs varam vēl to atbildēt? Paldies! Ar gandarījumu ziņoju, ka mēs vēl varam paspēt izskatīt šo jautājumu. Eiropas konvencija Stratēģija personām ar invaliditāti ir ļoti nozīmīgs rīks. Un ANO konvencija par personu invaliditāti tiesībām ir ļoti arī nozīmīgs rīks. Mēs gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka vairāk kārt mēs esam uh, uzsvēruši, ka ja vēlamies uh, nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus, vienlīdzīgu dalību sabiedrībā šīm personam, tad mums ir eh, eh, tās jāiesaist lēmumu pieņemšanā. Un padomi savās rezolūcijās konsekventi aicināja visas interesētās puses eh, veicināt personu ar invaliditāti iesaistīšanos tad, kad tiek strādāts pie politikām. Tāpat arī padomu pieņēma direktīvu, kas aizliedz eh, diskrimināciju balstītu uz invaliditāti. Direktīva arī skata eh, dalības jautājumus eh, darba ņēmēju un devēju organizācijas, lai varētu nodrošināt patiesu e, personu ar invaliditāti dalību lēmumu pieņemšanā. Komisija ir jauna stratēģija pieņemta pagājušajā rudenī, kas ir pamatā mēģinājums e, to saskaņot ar ANO konvenciju Ir priekšlikumi, kas tiek gatavoti, un mēs ceram, ka jūnijā padomē tie tiks pieņemti. Runājot par tā saucamo invaliditātes komitejas veidošanu, vēl priekšlikumi nav saņemti, un vēlamies atgādināt, ka padome var skatīt tikai komisijas iesniegtos priekšlikumus, lai gan mēs vienmēr rūpīgi sekam, sekojam parlamenta darbam, taču mums ir jāievēro noteikumi. Blinkevičūtis kundze, paldies priekšsēdētāji par iespēju uzdot papildu jautājumu. Paldies ministri par atbildi. Šogad janvārī eh, invaliditātes fonds organizēja sanāksmi Un komisāra Redinga norādīja, ka Eiropas Savienības dalībvalstis vairākas nepiekrīt. Eiropas eh, konvencija cīņa pret diskrimināciju direktīvai cīņai pret diskrimināciju ir viens no būtiskākajiem juridiskajiem aktiem, tad, kad mēs runājam par personām ar invaliditāti. Vai Ungāri ir plānojusi kādas darbības šīs direktīvas pārskatīšanā un kādus konkrētus soļus, lai šī direktīva tiktu pieņemta visbeidzot? Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát. Paldies ministrs Konce par atbildi. Gribētu aicināt padomi pievērst uzmanību eh, personu ar invaliditāti iesaistīšanu likumdošanas procedūrās. Tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas parlamentam, jo mēs eh, pārstāvam iedzīvotājus, un es gribētu apsveikt prezidentūru par to, kā Eh, Trojka ir eh, koncentrējusies uz personu ar invaliditātēm problēmu, un vai jūs turpināsiet šo darbu nākotnē? Paldies! Paldies par papildu jautājumu. Pirmais jautājums, ko uzdevā Blinkevičūtis kundze, attiecās uz eh, antidiskriminācijas direktīvu. Protams, es varētu apgalvot, ka tik tiešām mēs um, šos jautājumus atrisināsim, jo šādi solījumi ir viegli sniedzami, taču mēs uh, redzam, cik sarežģīts ir likumdošanas process šai direktīvai, kāds tas ir bijis, un mūsu interesēs ir uh, spērt soļus uz priekšu, un mēs koncentrēsimies uz direktīvas invaliditātes aspektu. Mēs plānojam veltīt divas sesijas šim jautājumam un mūsu cerība ir panākt progresu šo jautājumu sakarā. Tādējādi mēs ne, nemēģinām uh, e, grūst visu darbu uz priekšu, bet vienkārši koncentrēties uz uh, invaliditātes uh, aspektu. Mēs apzināmies, ka tas nebūs visai viegli, jo dalībvalstis nosauc finanšu, eh, finansējumu un šādu veidu raksturu iemeslus, tā skaitā mana dalībvalsts, kurā mēs eh, nevarējām eh, nodrošināt pilnas piekļuvas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti valsts iestādēs. Mēs esam apņēmušies šo jautājumu virzīt. Un, kā Kalša kungs eh, to vienmēr norāda, šeit ir runa ne tikai par personām ar invaliditāti, šeit ir runa par jaunajām māmiņām un tiem, kuri netiek regulāri ierast uzskatīti par eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Tālāk par Košas kungu uzdoto jautājumu, kā mēs varam labākā veidā piesaistīt parlamentu. Uh, šajā procesā. Košaka eh, kungs, kā intergrupas personām ar invaliditāti priekšsēdētājs, esmu pārliecināts, ka viņam ir lieliski kontakti ar eh, komisiju, ne tikai ar padomi un prezidentūru. Un mēs esam vairāk kārt redzējuši, ka tad, kad parlaments uzņems vadošo lomu, Eh, parlamentam, eh, padomēji ir jāsako parlamentam. Parlamentā aizsāktie jautājumi būs eh, jāturpina risināt tieši tāpat kā tad, kad bija tika runāts par Romu jautājumu. Libe komitejā tika pieņemts jārukas ziņojums, un tagad ir lielāks iespējas, ka šī ziņojumā uh, Eh, norādītājs eh, tiks atspoguļots komisijas dokumentos. Eh, ar, es vēlējos sacīt, ka uz neatbildētiem jautājumiem mēs nevarēsim sniegt atbildes mutiski, izsotīsim rakstiski, čontisko. Jā, paldies. Es uh, negribēju uzdot savu jautājumu debatēs. Es zinu, ka jūs tiešām cenšaties atbildēt uz pietiekam daudz jautājumu, cik neiespējams. Viens jautājums, kas tieši neatiecas uz eh, galveno šo jautājumu. Gribētu tikai norādīt uz to, ka mums vienmēr ir problēma ar parlamentāro kontroli. To mēs jau zinām. Es jau trīs reizes šeit plenāra sēdē. Mm, šajā padomju uh, jautājuma laikā mums jārunā uh, par to, ja prezidija, ka mums vajadzētu vairāk laika tam paredzēt. Es negribu arī pārsniegt laiku. Uh, paldies ministrē un atvainojos par šo, ko es teicu. Paldies, mēs apzināmies jūsu sūdzību. Es pilnībā atbalstu birojas. Eh, šeit lēmums pieņem priekšsēdētāja konferences par runas laiku, par sanāks laiku, un biroju locekļi risina problēmas. Un es atvainojos visiem, kuri nevarēja izteikties, bet, kā jau Gerikons eh, sacīja, visiem jā.